Il Presidente. E adesso? Colleghe e colleghi. Dargie kolēģi, lūdzu, uh, ieņemiet savas vietas. Colleghe e colleghi, vi prego di prendere rapidamente. Kolēģi, Lūdzu, apsēdieties savās vietās, nekavējoties. Saskaņā ar 20. septembra lēmumu 1976. gadā par Eiropas parlamenta vēlēšanām, kuras ir tiešas vēlēšanas, es pasludinu Eiropas parlamenta pirmo sanāksmi par atklātu. Pirmā sanāksme pēc vēlēšanām.